Ja kolēģis. Ko tā teikt, kolēģi? Ar... Ķersimies pie darba. Pirmām kārtām apstiprināsim darba kārtības projektu. šī darba kārtība vairs neietver dialogu par ekonomikas jautājumiem ar Latvijas finanšu ministru. Tas tāpēc? ka jau paredzamās Eirogrupas sanāksmes dēļ, kas, protams, saistīts ar sarunām ar Grieķiju un programmas pagarināšanu, tai ministrs nevarēs ierasties šorīt ekon sanāksmē un šīs dialogs pārlikt uz vēlāku laika posmu. Citi paziņojumi no manas puses, viens tāds labs, ir panākta politiskā vienošanās trialogā par regulējumu, par pārskatāmību finanšu transakciju jomā. Ļoti labi rezultāti. Nu, lūk, pirmais ēnu banku regulējums ir, nu, tā teikt, vienošanās rezultāts starp abiem likumdevējiem, un protokolā jūs ieraudzīsiet arī tekstu, šīs vienošanās tekstu. Daudzi no tiem punktiem, kas tika likti priekšā no parlamenta puses, beiga likumdošanas tekstā arī ir iekļauti. Tāpēc apsveicam parlamentu, parlamentu referentu un sarunu vešanas komandu, tāpat arī sekretariātu. Gribu turklāt jums arī oficiāli paziņot, ka ir panākt vienošanās starp Eiropas parlamentu un vienoto um, at, noregulējuma baldi par pārskatīšanas pasākumiem, kopējo pārbaudu, tātad SRM ietvaros tehniskie dati arī tiks vēl precizēti, un pēc tam dokuments tiks nodots priekšsēdētāju konferencē, kas savukārt piešķirs sākotnējo mandātu sarunām. Norisinājās 22. jūnija arī otrais trilogs par salīdzinošiem kritērijiem. Zināms, progress tika gūts, bet jāsaka vēl ļoti daudz, kas jādara Un trilogs, protams, tāpēc turpināsies Luksemburgas prezidentūras laikā. Un visbeidzot, cerams, ka esam pietuvinājušies arī potenciālai eh, vienotībai. Par vēl vienu dokumentu gala trilogs nākam otrdien. Ak jā, un visbeidzot, ekon delegācija Pagājušajā nedēļā bija Madridē. Ļoti laba tikšanās, vizīte interesanta, tikšanās ar Spānijas varas iestādēm. Apspriedam ļoti plašu jautājumu klāstu un e, to starp ne tikai Spānijas ekonomikas un finanšu situāciju, bet arī dzen Spānijas ieguldījumu piecu priekšsādātāju ziņojumā ļoti pietuvināti arī parlamenta idejām izteicās Spānijas varas iestādes. Nu, lūk, paldies! Līdz ar to mūsu vidū sveicu Danielu Nui. Viņa ir ECB uzraudzības padomas priekšsēdētāja. SSM, jeb vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Tā ir pirmā šāda publiskā uzklausīšana šogad. Tā tas paredzēts arī iestāžu nolīgumā starp parlamentu un ECB un saskaņā ar koordinātoru lēmumu, kas tika pieņemts maijā, nu īkundze tika uzaicināta pie mums, lai šodien notiktu publiska uzklausīšana. Un mēs apspriedīsim šādas tēmas - anakredītu procedūru, eh, ko 2012. gadā ierosināja Banku sistēma, tātad tie ir analītisko kredītu datu kopumi, kapitāla prasības bankām ir otra tēma un SREP process jeb uzraudzības pārskats un izvērtēšanas process aiznamās rep. Lūk, Daniela dod uzreiz jums vārdu. Good morning, Mr. Labrīt, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Man tiešām ir liels prieks atkal būt šeit ekon. Ie, ievadfrāzēs vēlos jums piedāvāt kopsavilkumu par situāciju banku sektorā, ko uzrauga SSM, ja vienotais uzraudzības mehānisms un tāpat arī pastāstīt par pašreizējiem projektiem. Pēc tam apspriedīšu tēmas, par kurām esat lūguši man runāt, piemēram, kapitāla prasības bankām, SREP, kā arī dzen eh, ANA kredit. Īsumā runāšu arī par mūsu sadarbību ar vienotās noregu, vienotā noregulējuma valdi. Iesākumā ļaujiet pastāstīt kopumā par banku sektoru. Eirozonas bankas turpina gūt progresu, risinot juridiska rakstura um, pārmantots jautājums no finanšu krīzes, vienlaikus pielāgojoties ar vien jaunai un mainīgai regulējošai un operatīvai videi. Visaptvarošais izvērtējums piedāvā plašu pārskatāmību un parāda, ka banku sektors ir tādā situācijā, ka var pretoties tādiem, nu, reālākiem eh, negatīviem šokiem. Tāpat laikā pastāv mūsu priekšā, protams, divi lieli problēma jautājumi. Pirmkārt, Eirozonas bankas cīnās ar to, ka joprojām ir ļoti vāja peļņas, peļņas spēja. Tas lielākoties saistīts ar to, ka ekonomikas atgušanās joprojām ir trausla un nevienmērīga. Tāpat arī ir ļoti zemes procentu eh, likmes, kas, protams, eh, rada spiedienu spiedienu uz neto pro, m, mm, procentu maržām. Tāpat laikā redzam zīmes, ka situācija uzlabojas, bet ir vajadzīgi tālāk pielāgojumi biznesa modeļos. Otrais problēma jautājums saistīts ar ļoti lielo problemātisko aktīvu kopumu atsevišķās bankās, kas negatīvi ietekmē banku kredītspēju. Tas lielākoties ir smagi tām bankām, kas ir pakļautas daudz svārstīgākai vide, vidas, vietējai ekonomiskai videi šādu neatmaksājumu aizdevumu problēmu jautājumu risināšana prasa visaptvarošu pieeju, bet nevar neko piedāvāt tādu vienotu risinājumu, kas būtu derīgs visos gadījumos, jo, protams, ka problēmas pamatā ir daudz un dažādi sāloņi, tostarp vispār ekonomikas apstākļi, nepareiz banku darbība, vājš juridiskais ietvers parādu atgūšanā, tāpat arī kapacitātes trūkums tieslī, tieslīt tieslietu sistēmās. Atsevišķi no šiem cēloņiem iet arī ārpus SSM piešķirtā mandāta. Kopumā šī vājā peļņas spēja un lielais daudzums problemātisko aktīvu turpina vājināt banku spēju vienlaicīgi izveidot kapitāla buferus un piedāvāt kredītus reāla ekonomikai. Tagad ļaujiet pāriet pie galvenajiem SSM projektu prezentācijas un pastāstīšu par lēmumiem, kas pieņemt, kurš šeit bija pagājušo reizi martā. Martā minēju, ka SSM izveidas process ir veiksmīgi pabeidzies. Tāpat laikā mums joprojām vēl darbs darāms, lai nonāktu nonāk pie stabilas situācijas, un pieredzi gūstam burtiski katru dienu. Atsevišķi jautājumi, atsevišķi jautājumi risināšanai vienkārši vajag laiku, nu, piemēram, kopējas uzraudzības kultūras veidošanai SSM pilnīgi noteikti vajadzīgs laiks. Tas būs tāds dienišķi darbs, pie kā strādāsim, un esmu pārliecināta, ka tas nesīs rezultātus laika gaitā ņemot vērā šo kontekstu, esam uzsākuši pusgada pārskatīšanas procesu attiecībā uz mūsu uzraudzības prioritātēm, lai pārliecinātos, ka jūs rīcībā ir svaigākā informācija un tiek ņemti vērā nesenākie notikumi un mūsu vērtējums attiecībā uz galvenajiem riskiem. Šāda veida attīstība pilnīgi noteikti ietver arī atbilstīgus korekcijas BRRD, MREL un PLAK prasībās banku kapitāla kvalitāte tīpaši ir svarīga, ņemot vērā atliktos eh, nodokļu aktīvus un nodokļu kredītus, tāpat arī neskaidrība attiecībā uz paildzināto zemu procentu likmju vidi. Esam līdz ar to nedaudz koriģējuši uzraudzības prioritātes 2015. gadam, un tās joprojām, protams, atspoguļojas mūsu pāraudzības rīcībā. Tālāk pievērsīšos pirmajiem diviem tematiem, ko jūs ierosinājāt šai uzklausīšanai - kapitāla prasības un uzraudzības pārskatīšanas un izvērtēšanas procesa jeb SREP saīsinājumā. Viena būtiska perspektīva attiecībā uz kapitāla pietiekamību ir nepieciešama raudzīties uz bankām, kas izrādīja tendenci ar, ar nepietiekamu kapitālu vispārējā izvērtējumā. Gribu atgādināt, ka vispārējā izvērtējumā tika identificēts kopumā 25 bankas ar šādu kapitāla trūkumu kopumā 24,6 miljardu eiro apmērā. 2014. gadā bankas um, izveidoja papildu kapitālu 18,6 miljardu uh, apmērā, tātad papildus jaunu kapitālu kapitālu, tā visa rezultātā atsevišķas bankas sava vei, savas kapitāla trūkuma problēmas atrisināja jau pirms vispārīgā vērtējuma rezultātu publicēšanas 2014. gada oktobrī. Tāpat laikā bankām, protams, sešu mēnešu laikā atlikšajām bankām šīs problēmas jāatrisina, jeb tas jādara deviņus mēnešu laikā pēc te, um, pārbaudas rezultātu publicēšanas. Tas nozīmē, ka 2015. gada jūnijas ir nu, šis gala termiņš. Eh, jūnija sākumā šogad lielākā daļa banku jau bija atguvušās no kapitāla trūkuma un faktiski pilnībā pie, izpildīja kapitāla plā, prasību plānu pirms noteiktā termiņa. Ļaujiet tālāk pievērsties SREP procesam, kas, kā jūs zinat, uh, paredz un nosaka, ka katrai bankai ir jāizpilda iestāžu īpašie pīlāri numur divi kapitāla pietiekamības prasības. Kopš SREP pieņemšanas darbs pie visām bankām ir pabeigts. Šie lēmumi tika pieņemti jau 2015. gada sākumā, pamatojoties uz nacionālo SREP pieeju kas tika izstrādāt 2014. gadā, un tam papildus nāca rezultāti, ko guvām SSM kopējā visaptvarošajā izvērtējumā. Tas ietver ne tikai kapitāla nepietiekamības jautājumus, bet arī dzen, jautājums attiecībā uz aktīviem un tam līdzīgi. E, tālāk, ar šo gadu sākot, mēs pirmo reizi veidosim vienotus rep pieeju Tas ir ļoti svarīgs solis vieno, vienam, vienotajam uzraudzītājumam, un tas ļaus pārliecināties, ka konsekventa attieksme tiek īstenot attiecībā uz būtiskām kredītiestādēm visas SM darbības ietvaros. Lai pārliecinātos, ka SREP metodoloģija tiek piemērot konsekventi, mēs šobrīd ejam cauri padziļinātai horizontālajai analīzei. SREP izvērtējums tiks korģēts pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem. Mums turklāt jāatzīst, ka konsekvence uzraudzības pieejās būtu vēl efektīvāka, ja visas SSM iestādes tiktu pakļautas vienotam regulējoš, vienotām regulējušām prasībām. Šai kontekstā mēs neesam nonākuši pie apmierinošas situācijas, tāpēc, ka ir būtiskas atšķirības Nacionālo banku regulējumā SSM un ES. Šobrīd mums ir vienota noteikumu grāmata visām bankām, nu tā vārdos, bet ne praktiski. Uh, Tādējādi nonāk pie regulējošās vides attiecībos kapitāla, kur ietverts mūsu pašreizējais darbs par tās augtajām opcijām un nacionālajām uh, atlaidēm jeb rīcības brīvību. Viens no galvenajiem mēķiem starptautiskā Bāzels 3 ietvara izveidēja bija vēlme veicināt tādu pretoties spējīgāku banku sektoru, uzlabojot gan kvalitāti, gan kvantitāti attiecībā uz kapitālu. Kā jūs zinat, Bāzela 3 pieņēma Eiropā, izmantojot eh, CRD 4 un CRR pakotni, jeb kapitāla prasību pakotni. Gan Bāzela 3, gan šī kapitāla pietiekamības pakotne ietver pārejas eh, noteikums, kas ļaus banku sektoram pārliecināties, ka tiek izpildīta augstākās kapitāla prasību standarti eh, saprātīgā veidā, vienlaicīgi atbalstot tepat laikā arī kredītspēju ekonomikai. Uh, Šī kapitāla prasība pakotne ļauj atbilstīgajām varas iestādēm pieņemt lēmumus par to, kā piemērot šos pārējais noteikumus. Savukārt tas noveda pie nevienlīdzīgas eh, noteikumu piemērošanas eh, dalībvalstiem, kas līdzdarbojas šai eh, pakotnē. ECB ir atbildīgā var, iestāde pār visām Eirozonas bankām, un tai piešķirtas tiesības un pienākums pieņemt uzraudzības lēmumus, kas ir e, banku savienības labākajās interesēs. Paturot prātā šo mērķi, tika uzsākts projekts, lai identificētu un izvērtētu iespēju harmonizēt, nu tajos gadījumos, ka tas iespējams, un tad to darītu strikti, gan pārējas, gan pastāvīgās uzraudzības iespējas un nacionālo rīcības spēju. Šāda veida opcijas un nacionālā rīcības spēja šobrīd tiek apspriestas, koordinējot darbu ar nacionālajām atbildīgajām vadošajām iestādēm un EBA, e, ņemot vērā Banku Savienības mērķi veicināt finanšu integrāciju un finanšu stabilitāti. Tālāk īsi pāriešu pie vēl vienas tēmas, ko jūs vēlējāties, lai šodien apspriežu, respektīvi analītiskie kredītu dati projektu kopumu, jeb ANA kredīta iniciatīva. Šis projekts tika uzsākts vēl pirms tika aizsākts SSM. Tā sākotnējais mēķis bija izveidot zināmu, harmonizētu sākotnējo datu kopumu, kas ļautu, kas būtu liederīgs vairākām ba centrālo banku darbības e, vajadzībām, kā piemēram monetārās politikas un operācijas veicināšanai, risku izvērtēšanā, finanšu stabilitātei, pētniecībā un statistikā. E, tad, kad notika šīs iniciatīvas kartēšana, nepieciešamība minimizēt pārskatu e, apjomu vienmēr tika paturēta vērā. Pirmais anakredīta projekta posms paredzēja noslēg, noslēgšanos 2018. gada sākumā. Šī posma laikā fokus ir uz aizdevumiem, ko piešķir bankas uzņēmumiem ar slieksni 25 tūkstoši eiro apmērā. Tādējādi E, varēsim pārliecināties, ka tiek papildus analizēta kredīta SME. Vēlākā posmā, kas plānots 2020. gadā, tiks skatīt šādā pašā veidā hipotēka aizdevuma mājasaimniecībām un tā sauktie aizdevumi e, vie, īpašniekiem, kam vieniem pašiem pieder uzņēmums. Tātad, e, Tas, protams, var notikt tikai un vienīgi uz, uz, pamatojoties uz anonīmiem datiem, un tāpēc gribu jūs saprast, ka šeit ir tāda ļoti delikāta dati, kā piemēram ģimenes status, reliģija un tā tālāk, un tāpēc šāda informācija apkopota netiks. Tāpat, lai arī projekts, lai arī projektu ECB uzsāka vēl pirms tā saņēma savus uzraudzības uzdevumus. Jaunā pārskatīšanas funkcija eh, var pilnīgi noteikti izmantot, un tas varbūt, tai var būt liederīgi šīs iniciatīvas virzības priekš. Ana Kredit piedāvā salīdzināmus datus ļoti detalizētā līmenī, tīpaši tad, kad runājam par to, kā sadalās banku portfeļi starp kredit, Eh, starp debitoriem, piemēram, tiem, tie, kas var atmaksāt, kas nevar atmaksāt aizdevumus un tā tālāk. Papildus būs liederīgi uzraugiem, lai, piemēram, veidotu uz risku svērto aktīvu modelēšanu, salīdzinošos kritērijus, vai lai izvērētu, izvērtētu iekšējā riska novērtēšanas procedūras uzraudzības bankā. Un pirms noslēdz savu uzstāšanos gribu pāris vārdos runāt arī par sadarbības starp uzraudzības un noregulējuma iestādēm. Gribu uzsvērst vienu lietu. Esmu pārliecināta, ka SSM pilnīgi noteikti gūs atbalstu no tā, ka tai blakus būs spēcīga SRM. Un tāpēc es esmu apņēmusies veidot ļoti ciešu sadarbību starp SSM un SRM. Tas nāks par labu abām pusēm. Turklāt tas būs izšķirīgi svarīgi, lai minimizētu administratīvo slogu banku sistēmai kopumā un lai izvairītos no tā, ka bankas saņem pretrunīgas vēstis. Šī sadarbības starp SSM un SRM tiks izklāstīta saprašanās memorandā, kurā savukārt tiks aprakstītas informācijas plūsmas starp šīm abām iestādēm. Jau šobrīd ECB un SRB apmainas ar informāciju, tā kā tas juridiski arī paredzēts. Sadarbība strādājot pie pam paredzētā saprašanās memoranda jau ir sākusies, un mēs esam sākuši sadarbību arī pie vairākām tēmām, tostarp attiecībā uz IT. Un noslēgumā gribu teikt, lūk, lai arī daudz kas ir paveikts kopš SSM izveidas, joprojām mūs priekšā ir daudz izaicinājumu. Piemēram, jāsaskaņo uzraudzības pieejas un prakses SSM kontekstā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes striktus standartus, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Uh, Šī mērķa vārdā šogad esam uzsākuši visatvarošu pārskatu attiecību uz bankas iekšējiem modeļiem eh, kapitāla pietiekamības jomā un tāpat eh, attiecībā uz piesardzīgu eh, nacionālo rīcību un rīcības spējas piemērošanas harmonizēšanu kapitāla pietiekamības jautājumā. Mēs turklāt arī vēlamies nodrošināt zinām uzraudzības intensitāti un līdzsvaru starp ekonomikai būtiskām un mazākām bankām, nodrošināt atbilstīgu sadarbību gan SSM ietvaros, gan ārpus tās. Visbeidzot, mēs gaidām arī juridiskā procesa rezultātus attiecībā uz banku struktūru reformu. Eh, ja paņemam no šo saturiskā rakstura jautājumus, šīs procesa noslēgšanās novedīs pie tā, ka at, nebūs vairs pašreizējās neskaidrības, un banks līdz ar to varēs izstrādāt ilgtermiņa biznesa modeļus. Mēs paļaujamies, ka parlaments spēlēs savu lomu šajā procesā un pārliecināsies, ka juridiskais ietvers ļauj viendabīgi īstenot regulu visā SSM kontekstā. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Liels paldies! Esmu pārliecināts, ka parlaments darīs visu iespējamo, lai uh, eh, SSM ietvaros notiktu vienota īstenošana. Sākam ar runātājiem. Georgios Krīcas pirmais. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Like Vēlos uzdot dažus jautājumus. Piemēram, par to, kas notiek banku sektorā Spānijā un Portugālā. It īpaši pēc mūsu vizītes Madridē Spānijas bankā, manuprāt, iet ļoti labi. Atrasinājuši veselu virkni problēmu, kas viņus nomāca pagātnē. Nu, bet no otras puses, viņi varētu būt pakļauti riskam Grieķijas krīzes rezultātā, ja Grieķijā sāktos banku krīze Protams, arī ekonomiska krīze šobrīd jau ir. Un tas varētu radīt uzticēšanās e, krīzi Eirozonā vai tās daļā. Varbūt kā vienotā uzraudzības mehānismu priekšsēdētāji jūs varat e, norādīt uz Spānijas, Portugāles banku sektoru spēcīgākajām pusēm un varbūt kaut kādām lietām, par kurām viņiem būtu jāparūpējas un kas būtu jāstiprina. Paldies par šo jautājumu. Jūsu pieminētās valstis, līdzīgi kā virkni citu valstu, kad notiek patiesas reformas, restruktūrējot bankas, tā rezultātā ir uzrādījuši salīdzinoši labus rezultātus. Tip, kā tas ir atklājies visaptvarošā izvērtējumā. Līdz ar to absolūti nepastāvi nekāda iemesla uzskatīt, It īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd viņus uzrauga SSM Banku Savienībā, e, uzskatīt, ka viņi ciestu no Grieķijas krīzes otrās kārtas ietekmes, un mēs nesagaidām, ka šāda ietekme būs e, jūtama uz SSM bankām vai Eiropas bankām kopumā. Paldies, Eliza Ferreira! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka esat ieradusies! Paldies par sniegto informāciju. Jūs pieminējāt attiecības starp uzraudzību un noregulējumu. Tomēr mēs esam saņēmuši informāciju no Königs kundzes. Par to, ka ir BRD īstenošanā lieli kavējumi bijuši kādā veidā tas ietekmē jūsu uzraudzības spējas, ja jūs pra prasat vairāk kapitāla, lielāku skaidrību, skaidrāks nosacījums eh, kapitālam, eh, lai, eh, lai labāk nosektu riskus. Kāda ir jūsu filozofija, izmantojot šos laika periodus, nacionālās opcijas, pārēja? Kā jūs interpretējat eh, šos kavējumus, nepieciešamos kavējumus, lai panāktu vienot spēles noteikums uzraudzības jomā? Tāds ir mans jautājums šobrīd. Jā, es piekrītu Elkas Königas sacītajam eh, direktīvu par banku sanāciju Un atvesošana un noregulējuma ir, nu, tā bija jā, jātiek īstenotai šī gada sākumā, tāds bija saistības. Sa, e, kāds ir sekas uzraudzītājiem? Tā vietā, lai izmanto direktīvā paredzētos kopīgos instrumentus, uh, Mums ir jāpārzina visi nacionālajie režīmi tajās valstīs, kur šī direktīva nav transponēta. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams vairāk laika, labākas zināšanas, kuras varētu tā vietā labāk izmantot uzraudzības uzdevumu pildīšanā. Tas nepadara šo uzdevumu par neizpildām, bet tomēr eh, apgrūtina tā pildīšanu. Tas pats būtu sakāms arī par eh, tām eh, jomām, kur pietrūks harmonizācija, kur direktīva ir transponēta vēl pirms SSM darba uzsākšanas, ir atšķirīga nacionālā transponēšana vai kur pastāv uh, pārāk liela manevrēšanas un elastīguma iespēja tāpēc, ka ir lielā mērā izmantos nacionālās opcijas. Mums ir nepieciešams harmonizēts regulējums, lai nodrošinātu nu, nu, harmonizētu uzraudzību. Tā, vai tra transponēšana var radīt konkurences e, priekšrocības dažām bankām? Papildus jautājums. Atbilde. Nē, esmu pārliecināta. Nezinu, vai ar to var piešķirt priekšrocības Tas, kas ir skaidrs, ir tas, ka mūsu darbs kļūst sarežģītāks. Tas, manuprāt, ir acīm redzami. Un kā jūs sacījāt, priekšsēdētāji, tas būs vēl svarīgāk 2016. gadā, bet jau šobrīd daļa no direktīvas ir īstenot, un ja direktīva netiek pilnībā īstenota, mums ir jāizmanto nacionālajā likumdošana Dažkārt eh, šāda noteikuma pastāv, un eh, nu, šis normas ir pietiekami tuvu direktīvas, tuvu direktīvai, bet citreiz eh, šie noteikumi ir diezgan atšķirīgi. Tad ir sarežģītāk priekšsarētājs, un tad mums jāaicina visas dalību valstis pabeigt šīs direktīvas transponēšanu pēc iespējas ātrāk. Nākamais runātājs Osoka kungs. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca! Po wejściu w życie jednolitego mechanizmu nadzorczego wśród uprawnień EBC Paldies, priekšsarētāji! Pēc tam, kad uzraudzības mehānisms ir ticis ieviests, šobrīd notiek uzraudzība par kapitāla prasību īstenošanu un par finanšu konglomerātiem. Tāpat arī uzraudzība par transakcijām, kuras eh, veica banku grupas. Tas, kas mani interesētu, ir uzraudzība pār transakcijām. Mans jautājums ir tāds teorētisks, bet šāda, šāda lieta arī notikusi praksē. Ja vienā no valstīm, uz kuru attiecas kopīgais vienotais uzraudzības mehānisms, eh, šī banka šai valstī tiek pārdota, un notiek debates par konkrēto bankas cenu, tās aktīviem, un ir izteiktas uh, bažas par to, vai šāds darījums ir veikts labticīgi, cik lielā mērā mēs varam eh, sagaidīt iejaukšanos no ECB un no uzraudzības mehānismu puses. Tas bija pirmais jautājums. Otrs jautājums ir šāds. Kāds ir kompetenču sadalījums starp ECB un uh, starp Eiropas uh, uzraudzības uh, vienotušo vienotu uzraudzības mehānismu un nacionālajiem uzraudzības mehānismiem? Vai es varu paskaidrot? Atbildi, paldies! attiecībā uz bankas pārdošanu. Jūs pieminējāt cenu uzraugiem nav nekādas saistības ar cenu. Mēs esam atbildīgi tikai un vienīgi eh, par ko, nu, tātad, ko mēs savā žargonā saucam par kvalificēto uh, holding. Tātad uh, eh, regulētāji iestādēji akcionāru turējums. Tātad, vai mēs pieņemam uh, to, ka e, šie kapitāla turētāji kļūst par bankas akcionāriem. Tas arī viss e, sekas tam, ja mēs nepieņemam šādus akcionārus. Ir e, tāds, ka mēs varam izlemt, ka jaunais kapitāla daļu turētājs ir bez balstiesībām. Un tad kā attiecīgā Ehm, secinot, ka bankai šāds akcionārs eh, nav uzskatāms par ehm, piemērotu. Un tāpat kā agrāk nacionālajie uzraugi bija atbildīgi par to nacionālā līmenī, tagad Eiropas līmenī to dara SSM. Ja jūs eh, jautājat par kompetenci sadalījumu starp ECB un nacionālajiem uzraugiem, Zināmas pilnvaras un zināmas kompetences ir ļoti skaidri piešķirtas SSM, un tas nozīmē gan ECB, gan Nacionālai uzraugi, piemēram, noteikt pil otrajā pilārā minētos kapitāla prasības saskaņā ar SREP. Bet ir pilnvaras, kas eh, atrodas Nacionālo uzraugu rokās, piemēram, patērētāja aizsardzība, naudas aizdevumi. Bet ir arī pelēkā zona, varētu teikt, kur mums ir e, jāprasa juridisks e, konsultācijas no ECB, juriskonsultiem vai nacionālām iestādēm, piemēram, attiecībā uz nacionālajām opcijām. Tātad nacionālās opcijas, kas atrodas nacionālo kompetento iestāžu rokās. Uh, No novembra šī kompetentā iestāde būs SSM, bet eh, ja direktīva ir transponēta nacionāla likumdošanā pirms SSM izveidošanas, tad mēs varam uzskatīt, nauga, ka šīs eh, pilnvaras ir SSM rokās vai arī nav. Ja nacionālā opcija ir paredzēta regulā SRR, tad tā tas arī ir. Tāda pirmā ir skatām regulē, to mēs piemērojam tieši. Ja, direkt, ja tiek transponēta direktīva, tad tas ir mazāk skaidrs. Un tā ir daļa no grūtībām, ar kuru SSM saskaras savā darbā, savā pirmajā darba gadā. Ka mums ir eh, jāspēj uh, ju, juridiski pareizi rīkoties, bet mēs visi mācāmies šajā procesā, nu tā tas šobrīd notiek. Paldies! No Alde, laikam, runātāja nav. Urban kungs. E, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs iesakāt Grieķijas bankai ierobežot tās ekspozīciju Grieķijas valsts parādām? Tas būtu pirmais jautājums. Un jā, ja tas tā ir, kāda jēga no tā ir, kad Grieķijas valsts ir vienīgā, kura atbalstīs e, Grieķijas banku maksātnespējas gadījumā? Ja krīt Grieķijas valsts, krīt Grieķijas banka ar to. E, š, e, šķiet, Eh, nesaprātīgi eh, virzīt Grieķijas banku, lai tā veicina Grieķijas valdības maksāt nespēju. Mums vajadzētu mēģināt izvairīties no Grieķijas banku bankrota. Kā jums šķiet? Well, all... Es pirmkārt gribētu teikt, ka mēs, mums ir lieliska sadarbība ar Grieķijas banku uzraugiem, kas ir mūsu uzraudzības padomas locekļi. Viņi ir sev parādījuši ļoti labi, pāru, reorganizējot Grieķijas banku risku struktūru pēdējo gadu laikā. Un jūs arī varējāt pamanīt, kā izvērtējuma laikā Grieķijas banku sniegums bija pozitīvs. Esmu runājusi vairāk kārtīgi par Grieķijas banku stāvokli, tā skaitā ekonu komiteģā, un man nekas nebūtu piebilstams pie šīm diskusijām. Un es cerīgi raugos, ka parādīsies beidzot baltā dūmu strūkliņa, kas liecinās par pozitīvu viedokli, pozitīvu risinājumu Līdz tam mēs veiksim uzraugu darbu, uzraugot maksāt spēju, likviditāti. Tas ir mūsu ir, uh, ikdienas darbs. Paldies, Svens Gīgolds. Es nejūtos saņēmis atbildus pirmo jautājumu, ka ja jūs ies, iesakāt Grieķijas bankai e, ierobežot ekspozīciju valsts parāda iepirkšanai. Uh, Tas neietilpst uh, konsultēšanas darbā, tiek izvērtētas uh, situācijas balstoties uz juridisko ietvaru. Pieņemtie lēmumi nav publiski un es nevaru komentēt pār lēmumu, kas varētu tikt pieņemts banku sakarā. Paldies, Svenis Gīgolds, nākošais runātājs. Sveicam jūs mūsu komitejā un paldies par paveikto darbu un uh, eh, SSM vēl aizvien ir veidošanās stadijā. Mēs redzam, ka šī struktūra virzās uz priekšu un tā ir laba vēsts Eiropai. Tomēr man ir daži jautājumi. Pirmkārt, tāds, kad ir runa par risku izvērtēšanas metodiku. Es saprotu, ka jūs nevisai nošķirat mazākas un lielākas eh, banku iestādes. Vai jūs parlamentam varētu atskaitīties regulārākā veidā par to, kā jūs diferencējat lielākos un mazākos eh, uzņēmumus? Tā ir daļa no regulas, bet man šķiet, ka netiek ņemts vērā šajā diferencēšanā proporcionalitātes princips Tāpat eh, jūs pieminētāji sanā kredīts, kas tika izveidots pirms SSM izveidošanas, tomēr rada papildus nastu, kas mazākiem uzņēmumiem ir lielāka problēma. Un visbeidzot, gribētu dzirdēt jūsu komentāru pār e, eh, Nīderlandes e, bankas prezidenta komentāru, ka SSM ir Eh, noderīgs, bet nav efektīvs. Es eh, saprotu, kā atsevišķām procedūrām eh, ir papildus divu mēnešu pagarinājums. Kā jūs komentēsiet šo Nīderlandes centrālās bankas prezidenta sacīto? Attiecībā uz risku izvērtēšanas un uh, proporcionalitātes uh, jautājumu. Mēs darām visu no savas puses vislabāko, lai ieviestu proporcionalitātes principu. Uh, un mazāk nozīmīgiem uzņēmumiem proporcionalitātes pakāpe ir nacionāla uzrauga rokās. Šeit var nosaukt eh, ieteikumu par dividendēm, kas tika paredzēts lielākajām iestādēm un nosūtīts nacionāliem uzraugiem, lūdzot ieviest uh, proporcionālā veidā, ja tie uzskata par vajadzīgu attiecinot to uz mazākām banku iestādēm. Un šajā kategorijā man nav nekādu šaubu, ka notiek ļoti spēcīgā proporcionalitātes principa ievērošana. Tāpat mēs mēģinām ņemot vērā atšķirības starp eh, lielajām banka iestādēm, jo dažas ir ļoti lielas un visai sarežģītas, kā piemēram deviņas lielākās. Citas ir mazākas, jo tās uh, ir mazākā valstī lielākās banku iestādes. Vai jūs varētu ziņot par šo metodi eh, proporcionalitātes principu ieviešanā parlamentam? Es labprāt saņemtu rakstisku ziņojumu, kas būtu ļoti noderīgs. Es saņemtu, eh, saņemu daudz rakstisks jautājums, un jūs par šo tēmu šobrīd runājat. Atbilde. Uh, Runājot par riska novērtēšanu, srepā es gribētu uzsvērt arī to, ka mēs ļoti plaši izmantojam ebā ietvaru. attiecībā uz SSM. Par anakredītu runājot. Mēs um, nonāk, mēs nonākam situācijā, kur pieprasītā e, e, informācija nereti ir sadrumstalota, un nereti mazākās bankas ir vairāk interesēti šādā ļoti um, daudzpusīgā informācijā, jo tas vairāk skar mazos vidējos uzņēmumus, un tas arī ir iemesls šādai visai um, līdz ar to rodas cieši, pastāv cieša saite starp šādu visai detalizētu informāciju un administratīvajām nastām. atsevišķi pasākumi, ja netiek uzskatīti par pietiekamiem, tad mums nevajadzētu saņemt reakcijas no eh, tām iestādēm un valstīm, kuras uzskata, ka tās nav pietiekamas. Par efektīgumu un noderīgumu runājot, nosaukšu piemēru ka par to, ka mūsu darbs ir sarežģīts un konkrēti. Šeit ir runa par direktīvas par uh, noregulējumu netransponēšanu. Nacionālajiem uzraugiem ir jāpārzina viņu nacionālie juridiskie ietvari. Mūsējiem ir dažkārt jāpārzina 19 dažādi šie ietvari, un tas prasa daudz laika un darba. Ņemot vērā to, ka lēmumu pieņemšana dažkārt prasa ilgāku laiku, šeit ir divi elementi. Pirmkārt, šis ir pirmais gads, un līdz šī gada novembrim viss notiks pirmoreiz attiecīgi mums ir jābūt eh, kādām politikas piezīmēm, pirms mēs pieņemam lēmumus, un mums šāda informācija attiecībā uz mūsu politiku ir pašiem jāuzkrāj, un tas prasa zinām laiku. Mēs nevēlamies pieņemt tādus lēmumus, kas veidotu nepareizus precedentus. Un kopumā uzskatu, ka šī problēma izgaisīs pēc uh, pirmā darba gada. Tāpat atsevišķi termiņi, kas tika paredzēti agrāk un kas bija pilnīgi pieņemami nacionālajiem uzraugiem, ir sarežģītāk ievērojami tad, kad ir jāsāk ar nacionālu uzraugu un e, jautājums ir jāpaceļ līdz SSM līmenim, un arī, ja ir jāizmanto EBA, tad tas kļūst pat neizdarāms. Piemēram, eh, globālo CF noteikšanā. Mums ir jā nodrošina tas, lai šajos jautājumos darbības būtu maksimāli uh, drošas. Un es domāju, ka mūs, mums ir lieliski darbinieki, un viņi strādā ar pilnu atdevi. Mums ir nereti jāanalizē situācijas um, pēdējā brīdī, un pat dažkārt pēc tam, kad jau termiņi ir pārsniegt, un nevienmēr tas ir SSM dēļ. Paldies par Eh, proporcionalitāti, un ja mums būs eh, seminārs, kas notiks nākošajā nedēļā piekdiena. Nākošais runātājs ir Marko Dzanni, un es lūkšu Pēteru Simonu ieņemt priekšsēdētāju vietu uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums attieksies uz eh, paredzamajiem stresstestiem. Nesenā intervijā Jūs norādījāt, ka 2015. gadā stresa testa nebūtu un tāda not, nebūs un tāda notiks 16. gadā. No šejienes izriet eh, mans jautājums, vai tiks grozīta analīzes kritērija? vai jums ir nolūks pievērsties e, tiem ekspozīcijas riskiem, kas ir saistīti ar atvasinātajiem darījumiem lielākajās Eiropas bankās? E, considerate le difficoltà che poi pirmo reizi tiek piemērot BRD direktīva. Un kāda ir situācija ar Vācijas, Austrijas banku un valsts garantijām? Kā šī direktīva ir tikusi piemērota šobrīd? Kādā veidā jūs eh, paredzat eh, šīs direktīvas eh, ievērošanas sek kas Vācijas, Austrijas bankai tālāk, Itālijas banka Montepaski, kas neizturēja stresa testu. Kāda situācija ir šobrīd? Jo kapitāls tika palielināts nesen pa 3 miljārdiem eiro. Un vai banka savu situāciju ir sakārtojusi, vai arī jūs esat pieprasījuši citus elementus, lai situāciju sakārtotu? Paldies! Par stresstestiem runājot. 133 banku grupām organizēt stresstestus ir liels darbs. Un, ja mēs būtu organizējuši 15. gadā, tad eh, visu vajadzēja sākt tad, eh, praktiski tad, kad mēs iesākām uzraudzību, un tas būtu bijis pārāk daudz. Pat savienotās valstis to neveic katru gadu. Mēs esam apņēmušies savu darba daļu pabeigt, pabeigt ebastres testā, un tas ir paredzēts 2016. gadā. Mēs esam sākuši domāt par visa pasākuma organizēšanu, bet reālais darbs 16. gada pasākumu organizēšanai sāksies septembrī. Tālāk runājot par BRD transponēšanas eh, trūkumu, kā jau jūs norādījāt, situācija ir samērā skaidra, vai nu tā ir transponēta vai nav, un ja tā nav, tad mums jāskata, kāda ir situācija valstī, kura nav transponējusi. Vairākās valstīs ir savi nacionālie likumi un eh, noregulējumi veidi, mums ir eh, ar tiem jāiepazīstas, esam eh, gatavi tos izmantot, ja nepieciešams. Ja šādu likumu nav, tad mēs sazināmies ar attiecīgajām finanšu ministrijām. Tas tāpat kā eh, komisijas līmenī konkurences ģenerāla direktorāts sazinās ar attiecīgo lēmējiestādu valstī un tādā veidā dialogs notika pirms bija šāds noregulējuma ietvars. Līdz ar to mēs apzināmies, kāda situācija ir katrā valstī, un mēs cerīgi raugāmies uz šo transponēšanu, lai mūsu darbs eh, šajās eh, gadījumā nav padarīts neiespējams, bet apgrūtināts. Tāpat jūs Eh, uzdevāt jautājumu par Montepaski banku. Eh, Montepaski bankai ir jāatrisina kapitāla trūkuma problēma, un tas ir jāpaveic līdz 26. jūlijam. Domāju, ka viss notiek pareizā virzienā, man piebilstam nekā nav. Thank you. Paldies. Nākošais runātājs eh, Bernārdo. No. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ziņojāt, ka uh, būs stress test daļai no 123 banku uh, iestādēm pagājušajā gadā. Jūs norādījāt, ka jūsu īstenotie testi izm, uh, vērtēja atsevišķas krīzes scenārijus, bet ne kombinētā veidā. Tāpat eh, deflācijas risku sakarā tika sagatavoti citi darbības plāni. Vai jūs esat analizējuši to, kā uz bankām varētu iedarboties eh, kombinēts sistēmisks šoks, kā piemēram nekustamā īpašuma krišanās, deflācija vai pat bruņots konflikts. Tāpat tika runāts par CDS jautājumiem. Domāju, ka atsevišķi jautājumi tiek nepietiekami novērtēti, un vai lielas krīzes gadījumā vai banku maksātspēja netikt apdraudēta. Un pēdējais jautājums, vai jūs jūtaties neatkarīga un brīva savā uzraudzības eh, misijā, ņemot vērā jūsu pienākumu atskaitīties ECB priekšsēdētājam? Paldies, runājot par stresa testu metodi nākošajam gadam. Mēs to veiksim kopā ar EBA, un tāpēc diskusija iesāksies par to rudenī. Tālāk runājot par scenārijiem. Ļoti daudz spēlētāji tajos iesaistās, tā ir eh, komisija attiecībā uz uh, pamat scenāriju, tālāk eh, SRP sistēmisko risku padome ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Tāpat arī daļa no ECB konkrētā ģenerāla direkcija, kas strādā pie finanšu stabilitātes jautājumiem. Un visbeidzot, EBA tiek likts uz balsojumu stresa testa scenārijas. Savukārt mēs esam mm, dalībnieki diskusijās, bet nebalsojam tajās. Tas viss norit ļoti kooperatīvā un saskaņotā veidā. Un beigās SM uzklausīs EBA eh, e pieņemto rezultātu. Es domāju, ka tas novērš jebkuru interešu konfliktu un mēs varam izmantot uh, visu šo personu, kuras ļoti labi pārzina eh, savus jautājumus pieredzi un tos likt lietā. Jūs runājāt par kombinētiem scenārijiem, kas eh, netikt skatīti šādos pasākumos un tieši šeit slēpjas atšķirība. Mēs runājam par uh, publiskiem stres testiem lielā mērogā. Savukārt ir vesela rinda dažādu pasākumu testu mazākā mērogā, par kuriem netiek plaši runāts, kas norit katru dienu, bet regulāri. Un katru reizi, kad kāds uzrauks vai arī es uzdodu jautājumu saviem darbiniekiem par to, kas notiktu, jā, un pēc tam es piedāvāju divus, trīs elementus un lūdzu, uh, informāciju par to, kā tas ietekmētu kādu SSM banku, tas jau ir sava veida stress tests, un es saņemu rezultātu kaut kam, kas apvieno dažādu notikumu apvienojumu rezultātu. Un tā ir daļa no uzraudzības um, ikdienas darba, tas ir mūsu rīku kaste, organizēt stress testus un saskaņā un atbilstoši uzdotiem jautājumiem mēs vai nu eh, varam eh, skatīt, kā tas ietekmēs kādu mazumu banku vai, vai kādu lielu banku. Un tās viss tiek ņemts vērā. varētu iespējami piemirst, notestēt to vai citu riska faktoru, taču neesam pārliecināti, tā, vai tā notiek, jo mēs par to domājam daudz, testējam daudz un atsevišķu situāciju vai atgadījumu sekas. Par tām tiek domāts, vai es savā matā jūtos neatkarīgi un brīvi. Pilnīgi noteikti, un esmu ļoti pateicīga ECB par to, ka man ir piešķirts uh, Eh, piešķirt līdzekļu atbalstam un atbilstoši ietvars, kas dod man iespēju nodoties uzraudzības darbam. Un pārējais darbā pieņemšanas eh, procedūras vai mūsu darbinieku algu saraksti un mūsu darba ētika, to visu nodrošina ECB un attiecīgi mēs varam nodoties mūsu tiešajam darbam un es jūtos šajā amatā pilnīgi brīvi un neatkarīgi un tas fakts, ka mani izvēlēja parlaments, apliecina šo neatkarību un leģitimitāti. Paldies! Nākošais runātājs Alēns Lamasūrs. Paldies, priekšsēdētāji! E, priekšsēdētāji, jūs sacījāt, ka esat konstatējusi, ka Eirozonas e, valstu vidu ir atsevišķi nacionālie noteikumi. Vieni ja senāki, citi uh, nesenāki, un jūsu loma ir novērst to, lai tie būtu pārāk atšķirīgi vai pretrunīgi. Vai jūs varat pateikt mums, kā dās jomās ir vislielākās atšķirības vērojams un kuras varētu pastāvēt arī tad, kad mēs būsim izgāju pabeiguši pārējais periodu, kur atrodamies šobrīd. Paldies! atbildi. Paldies, tik tiešām ir dažādas opcijas nacionāla diskrētuma ietvaros Eiropas notiekumos paredzētas un kopš pagājušā gada novembra tās opcijas, kas ir uzraugu rokās, konkrēti divas trešdaļas eh, šajā gadījumā, šeit SSM ir pienākums skatīt, kādas tad opcijas ir tā rīcībā. Mēs pie šī jautājuma strādājam, mēs atbalstam maksimālu harmonizāciju, bet mēs vēlamies, lai tā notiktu saskaņā ar stingriem kritērijiem. Ir izveidota darba grupa, kura sagatavos priekšlikumus un esmu patīkami pārsteigta redzot to labo gribu, kas tiek eh, ieguldīta šajos, šajos pūliņos un domāju, ka Lielākā daļa eh, no šo nacionālo opciju varēs tikt harmonizēta, varbūt atsevišķi jautājumi ir mazliet delikātāki, piemēram, bija runa par dāņu kompromisu, kā tiek skatīta apdrošināšanas kompānija, kapitāla uzturēšana vai arī kāds ir režīms atliktajiem kredītiem, eh, kas varētu tikt izmantot nākotnes peļņas gadījumos un kuri turpina figurēt banku pamatkapitālos. Līdz ar to šeit ir ievērojamas manevrēšanas iespējas, tas nozīmē, ka dažādām bankām ir dažādas situācijas un ir atsevišķas opcijas, tādu ir ap desmit būs grūtāk um, harmonizējams. Mēs sagaidām ietekmes izpētes novērtējumu, tas būs uh, pieejams pēc dienām desmit. Un šeit ir runa par bankām, kuras uh, pagātnē ir izmantojuši šādas nacionālās opcijas, kas ir varbūt mazāk prasīgas, un, manuprāt, mums vajag nonākt pie kādas vienprātības, iespējams, ka šeit būs nepieciešams zināms laiks, lai šīs opcijas varētu tikt harmonizētas. Tāpat man nav skaidrs, kāds būs galīgā ietekme un galīgais lēmums uzraudzības padomē par vissarežģītākajiem lēmumiem. Taču, manuprāt, līdzšinēja rezultāti un diskusija kvalitāte ir iedrošinoši. Paldies, un, protams, parlaments arī gribēs dzirdēt rezultātu šim pētījumam, par kuru jūs runājat. Nākošais nu, runātājs Pēters Simons. Paldies, Noī kundze, par jūsu komentāriem, atbildot uz Gigold kungu jautājumu, ir tīpaši attiecībā uz mazākajiem uzņēmiem un anakredīti. Es vēlos papildināt eh, šo jautājumu Es it īpaši no mazām bankām dzirdu, ka datu kopas no anakredīta ir pielāgotas, tur ir izņemts ārā uh, daļas, kas varbūt nu, uz pirmā acu uzmetienu neliekas pārāk vērtīgas. 150 lauciņi datiem ir jāaizpild 25 tūkstoši eiro aizdevumam piemēram, garāžu remontam, 150 lauciņu datu aizpildīšanai. Tas ir neticams sloks. Jūsu iestādē līdz šim nav norādījusi, kāpēc jūs uzskatāt, ka visi šie dati ir vajadzīgi. Ir bijuši, īsti nav bijuši nekādi skaidrojumi, kas ļautu saprast, kāpēc šāds datu apjoms ir nepieciešams. Šodien vai vēlāk rakstiski mēs varētu iesniegt mums eh, par to, kādā veidā tiek pamatots šāds datu apjoms, kas tiek pieprasīts. Un otrs jautājums ir attiecināms uz komunikāciju ar bankām. Man šeit ir jaunākais eh, raksts eh, no Reins Vestfālens asociācijas, kas apvieno vietējās bankas. Tur ir rakstīts par nodevām, kuras eh, centrālā banka, Eiropas centrālā banka uzliek 2000, saskaņā ar 2015. gada lēmumu SSM mehānismam, pieprasot datus, bet kas eh, jāiesniedz un kā tas tiks izmantots. Eh, visi šie noteikumi tiek eh, iesūtīti angliski ar neoficiālu vācu tulkojumu. Uz ko gulsies atbildi, atbildība, ja šis neoficiālais vācu tulkojums nebūs precīzs? Ir, manuprāt, jānodrošina, ka attiecīgās valsts oficiālajā valodā ir jābūt uh, oficiālā tūkojumā tātad konkrētajā dalību valstī. Esam, kādā laika periodā jūs plānojat to nodrošināt? You, well, uh... Paldies. Runājot par anakreditu. Var tikai apstiprināt, ko teicu iepriekš, respektīvi, ka esam konstatējuši tādu informācijas detaļu līmeni, eh, par ko pieņemts lēmums jau iepriekš, pirms mēs uzņēmāmies uzraudzības pilnvars. Tika veikta analīze par izmaksām, tā tika veikta Nacionālajās centrālajās bankās, varbūt negluži uzraudzības iestādēs. Mm tiešā veidā, jo tas bija centrālo banku projekts un tika īstenots pirms SSM. Turklāt man jāsaka, ka, lai arī šī procedūra šobrīd neparedz tālākas publiskās konsultācijas, ECB šobrīd gatavo e, konkrētu anakredītu veltītu mājaslapu, un tās mērķis ir radīt komunikācijas saikni ar anekredit iesaistītiem un interesētiem pusēm, lai piedāvātu veidu, kā virzīties uz priekšu, kā gūt ieguldījumu no sabiedrības kopumā. Līdz ar to, protams, tas ietver arī bankas, eh, kas piedāvās informāciju. Un tāpat arī tas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību, eh, nu, sniedzot atbildes uz regulāri uzdotiem jautājumiem. Tāpēc es gribētu jūs mudināt uh, lūgt bankas, un mēs to viņam arī turpinam teikt, eh, izmantot šo instrumentu, šo mājaslapu, lai rēģētu uz visu veidu lietām un aspektiem. Kas attiec uzraudzības padomi, pastāstīšu jums, ka te domas dalās par to, cik detalizēta informācija būtu vajadzīga. Atsevišķas valstis, atsevišķi uzraugi un bankas patiešām izsaka tādas spēcīgas prasības par to, un tāpēc labi, ja visas interesētās puses pauž savu viedokli, esmu pārliecināta, ka, ja būs tādi spēcīgi konkrēti komentāri, tad ECB tos ņems vērā. That... Var tikai iedomāties, ka jūs, protams, vēlētos vairāk tādas apņēmības no mūsu puses, bet nu, tas nu nav kaut kas, kas nāk no mūsu puses, un tas nav nekas tāds, ko mēs varam pārvaldīt. Runājot par tūkojumiem, jā, valodu jautājums Eiropā, protams, ir kaut kas tāds, kas ir ļoti sarežģīts un droši vien pat vēl sarežģītāks, nekā mēs to sākotnēji domājam tai brīdī, kad pieprasīja, un tas prasa vairāk resursus, nekā sākotnē pieprasījām. bet esam, SSM, ECB daļa un nacionālā daļa ir sasaistīts, ir zināms pienākumu sadalījums, ir skaidrs, kas ko, kur, kā dara attiecībā uz tulkojumiem. Daļa tiek veikta nacionālajās uzraudzības iestādēs, daļas ECB. Un mēs tulkojam ļoti daudz ko. Bet ja nu kaut kas tomēr nav iztolkots, nu tad pasakiet mums, kā jums pietrūkst. Kas vēl jāpaveic? Un tad mēs centīsimies noskaidrot, kura, kuras puses atbildē tas piekrīt, vai tas ir ECB pusē vai nacionālajā pusē, un tad centīsimies to nokārtot. Par mūsu attiecībām. ECB attiecības ar nacionālajām bankām kas vēlas, lai pie viņiem vēršas viņu pašu valodā. Tad, nu, jāsaka, es patiešām arī uzstāju savu. Tas tā notiek gan ēpastos, gan pielikumos, gan visur. Ja tikai tas, jo tas taču ir vienīgais reālais veids, un tāpēc, ka tas tāds neformālāks. kā rīkoties, bet varbūt, ka no mūsu puses trūkst mazliet uzmanības, jā, nacionālo valodu izmantošanai, bet pasakiet, pasakiet, ko jūs vēlaties, lai tik, kas tiktu iztulkots, un es jūs vēstu nodošu tālāk. Paldies. Hokmarka kungs tālāk. Priekšādātāji. Paldies. Daudz jautājumu, kas jums tiek uzdā, uzdoti saistīti ar to, ko mums mainīt, ko nemainīt. Bet būtu interesanti no jums dzirdēt par tādu visaptvarošāko ainu nevis runāt tikai par šo negatīvo pusi, bet varbūt arī bišķiņu par mm, pozitīvo pusi. Piemēram, mēs skatāmies uz Eiropas banku sektoru šodien. Visiem šiem jauniem tiesību akti, kapitāla pietiekamības prasības, eh, visi šie, šie pārējie BRRD un tā tālāk daudz vienotāka uzraudzība. Kā jūs aprakstītu pašreizējo situāciju? Tās vājās vietas varbūt no savas perspektīvas Eiropas banku nozarē kopumā. Uh, kur ir tie trūkumi. Nu, protams, neņemot vērā to faktu, ka atsevišķas dalībvalstis nav tiesību aktu īstenojuši. Bet kāda ir situācija šodien salīdzinot, piemēram, ar situāciju pirms pieciem gadiem, un kas ir tās vājās vietas, kas vēl mums ir jāsakārto? Paldies! Nu, par regulējumu vispirms, pēc tam pāriešu pie banku sektora, tā teikt, veselības stāvokļa, runājot par regulējumu tātad un šo regulu progress ir milzīgs. Ir tiešām tiesība aktu uzlaboti, gūta mācība no krīzes. Daļa no problēmām, ar ko sastopamies, grūtībām, ko sastopamies, ir tā, ka mēs joprojām esam pārējais posmā, gan ar pietiekamības eh, direktīvu numur 4, gan BRD, tāpat pārējais posms arī attiecībā uz SRM un tāpēc tie, nu, pilnie augļi, tā teikt, no šīs labākā regulējuma vēl nebūtu nav gūti. Tam vēl vajadzēs pāris mēnešus, varbūt pat gadus, lai mēs tos varētu tā pilnībā ieraudzīt, saprast, kas attiecas uz banku sektoru. Visas Eirozona bankas ir guvušas tālāku progresu savu bilanču stiprināšanā un pielāgojušās šai mainīgajai un arvien uzlabotajai regulējošai videi. bet neskatoties uz šiem centieniem kapitāla pozīcijas pēcināšanā pēdējos gados, banku sektors sastopas joprojām ar grūtībām, vismaz divās jomās. Pirmām kārtām Eirozonas bankas um, apdraud tas, ka pastāv relatīvi maza peļņas iespēja, ņemot vērā, ka pastāv cikliski un struktūru jautājumi. Priekšādā tas un tā pārtrauc. Jo, protams, ka pēļņa lielā mērā ir atkarīga no tā, ka, um, kāda ir ekonomikas atgūšanās, bet tā joprojām ir trausla, lēna. Ir ne tikai šī cikliska attīstība, vēl viens faktors, kas ietekmē bankas, tas, ka nu, darba attīstības un progresu ietekmē tas, cik ātri tās pielāgojas regulējošajai videi. Otra problēma, kas lielākoties ļoti aktīva, aktuāla valsts bankām, kas atrodas tādās riskatākās valstīs, ir šī milzīgais problemātisko aktīvu daudzums. Un tas, protams, ietekmē banku kredītspēju. Tā tad, un tad šo um, neatmaksājumo, jeb ja slikto parādu īpatsvars uh, rada tālākas problēmas, jo te nav iespējams rast tādu vienotu risinājumu, jo šīs problēmas, protams, ir ļoti dažādi uh, cēloņi. Vispārīgie iepriekš vispārēja ekonomikas apstākļi, parādu atgūšanas prakse, uzticēšanās prēja tieslietu sistēmās atsevišķās valstīs. Un tad ir tādi cēloņi, kas ir, nu, iet pāri robežām un kas nav arī SSM kompetencē. Visumā runājot, šī vājā pēļņas spēja un lielais um, tādu šo pārmantoto slikto aktīvu skaitu apjoms. Tas neļauj bankām veidot kapitāla buferus un kreditēt reālu ekonomiku. Bet progress pamazām tiek gods. Pilnīgi noteikti. This is good news. Ah, cik labas ziņas! Nākamais runātājs - Mavrīdis kungs. Thank you, Chairman. Priekšādā pateicos. Trīs pavisam īsi jautājumi, ļoti īsi jautājumi. Un tie savā starpā saistīti. Bet vairāk pievēršas ekonomikai nekā grāmatvedībai. Izmantojot agregātus datus. Tie reizēm var nu, slēpt tādas konkrētas, specifiskas problēmas konkrētām specifiskām valstīm. Nu, piemēram, Kipras gadījums. Šobrīd vairāk kā 50% no aktīvu portfeļa kredīti jomā tiek uzskatīti par tādiem, kas nav atgūstami. Tāpat laikā bankas Kiprā eh, uzrāda pēļņu. Un es gribētu tīri no ekonomiskā skatu punkta dzirdēt jūtu atbildi. Otrs īsais jautājums. Grieķijas bankas, kas darbojas Kiprā, vai saskatāt, ka te pastāv problēma? Nu, piemēram, ja Grieķijai neizdotos valsts parādu atmaksāt, vai tam ir kādi mēri pasākumi attiecībā uz Kipru? Un trešais īsais jautājums. Jūs minējāt sākotnējos ievadvārdos, ka pastāv politiska vienošanās attiecībā uz Grieķiju, un e, ka šāda politiska vienošanās tiktu uzskatīta par apmierinošu. Un mans jautājums, vai jūs tiešām domājat, ka šīs programmas pagarināšana pieliktu punktu kapitāla aizplūšanai no Grieķijas banku sistēmas? Un tas arī viss. Short questions. Īsi jautājumi, bet nav viegli atbildami. datu izmantošana, kas neatspoguļo konkrētās problēmas. Nu, protams, dati ir tikai izējas punkts, atspērienu akmens, tālāk uzraudzības lēmumu pieņemšanā. Bet, nu, pirmām kārtām ir vajadzīgi labi dati, tas ir tāds kā termometrs, un tad pēc tam varam izdarīt, diag veikt diagnozi. Attiecības starp šiem neatgūstamajiem kredītiem un peļņu. El, šie abi elementi, protams, ir sasaistīti ar vienu, ar uzkrājumiem, vai uzkrājumi nosedz šos neatgūstamos kredītus, vai tie ir izveidot pietiekamā apmērā. Tas ir tas vispārīgā rakstura jautājums. Par šo jautājumu runājot. runājot, mēs centīsimies izveidot tādu ļoti labu uzraudzības praksi, paraugu praksi. Ir valsts, kas šo jautājumu ļoti labi risina, prot to risināt, un tā ir īrija. Mēs pētam, ko tad īrija dara, kā viņi rīkojas neatgūstam kredītu jautā, gadījumos, un mēģināsim varbūt tad izdarīt secinājumu kādas, nu, ieteikumus arī citām valstīm. sekas uz Kipru Grieķijas notikumu rezultātā. Nu, man jāsaka, ka SSM ļoti liederīgs bija šai ziņā. Jo, protams, gan Grieķija, gan Kipra ietilpst SSM, un šo jautājumu iespējams konstruktīvi risināt. Kā jūs varbūt zināt, Kipras filiāls, Grieķijas banku Kipras filiāls rekapitalizēja uh, Mm, un tās ir labi finansētas koncernu ietvaros un neuzrādīja nekādas īpašas problēmas. Žargonā mēs sakām, ka viņas ir likvīdas un maksāt spējīgas pašas par sevi. Politiskais līmenis vienošanās. Tā jau nav nekāda kodola zinātne. Es esmu tikai uzraugs. Mēs uz, um, ko, apskatām situāciju, izvērtējam riskus un tad rīkojamies, pamatojoties uz to, ko mums atļauj juridiskais ietvers. Un tas, protams, ir spēkā arī attiecībā uz šo situāciju. Thank you, Mr. Paldies, Morzankungs. Thank you. Priekšādatā pateicos. No savas puses arī gribu uzdot divus īsus jautājumus par šīm divām lietām banku sektorē. Pirmām kārtām šis palielinātais banku risks pakļautība valstu parādu situācijai, tīpaši Eirozonā, un te es runāju par SSM bankām, un pirmais jautājums līdz ar to ir šāds. Vai SSM ir izveidojusi risku vērtējumu attiecībā uz riskiem, kas izriet no banku sasaistības ar valstu parādu situāciju? Un tālāk, kas notiek ar nulles vērtā riska aktīviem? Un jautājums, vai jums ir viedoklis par īpatsvaru un regulējumu šā saistībā, kas būtu jā, jānodrošina attiecībā uz valstu obligācijām, ko tad tur kāda banka, varbūt piedāvājot cita veida svētā riska rādītājus, lai beigu beigās tomēr neizkr neizkropļot vērtspapīru tirgu, obligāciju tirgu Eiropā. Vēl viens jautājums saistīts ar ārpusbilans saistību riskiem. Uh, kas ir lielajām bankām Eiropā. Tas bija aktuāli krīzes aizsākumos, bet arī pēdējos laikos ir pie, pēdējā laikā pieaudzis. Vai jums ir konkrēts viedoklis par šiem ārpus bilances riskiem un aktīviem un to pakļaušanu uzraudzības mehānismam, un vai jūs lēšat, ka bankas, kas izmanto ārpus bilances um, saistības, lai apietu kapitāla pietamīgas jautājumus, nebūtu kaut kādā veidā tad arī uh, Mm, jāierobežo šādās darbībās. The... Priekšādātājs lūdzu uh, zālē esošos uzvesties klusāk. Paldies par valstu parādu riskiem. Jau teicu, ka krīzes laikā esam mācījušies. ka, un esam sapratuši, ka valstu parādi nav bezriska aktīvi. Un ja tie nav bezriska, tad viņiem ir vajadzīgs svētā riska izvērtējums. Mm, ja, piemēram, ir vajadzētu tad kaut kādu mm, apro, apjomu ierobežojumu. Tāds ir tas pamatojums, un darbs pie tā ir sācies Bāzās komitejas ietvaros. Cerams, tiks izstrādāts starptautisks standarts, jo labāk to noteikti jau starptautiski. Uh, un tad tos īstenot arī Eiropā, tāpat kā citur. Un tad redzēsim, kas te notiks. Jā, vajadzēs pamazām šos jaunos noteikumus piemērot, jo mēs jau arī nevēlamies radīt problēmas. Pārāk brutāli mainot situāciju. Bet mēs bieži uh, un jau kādu laiku sakam, ka valstu obligācijas nav bezriska aktīvi, un te ir arī jā, jāpiemēro dažādošanas, ir diversifikācijas principi, tie jāņem vērā, un pamazām jāpāriet uz tādu labāku situāciju, nenogaidot uz gala noteikumu pieņemšanu par ārpus bilances riskiem. Varbūt, ka neesam snieguši pietiekami daudz informāciju par šo jautājumu vispār. Uh, visaptvarošās novērtējuma ietvaros, bet mēs esam veikuši ļoti striktu izvērtējumu arī attiecībā uz ārpus bilances riskiem. It īpaši atvasinātajiem instrumentiem, bet ne tikai. Stre daļa no stresa testiem šai visaptverējā novērtējumā ietver arī ļoti detalizētu uh, tirgus risku izvērtējumu atvasināto instrumentu kontekstā. Uh, bankas, kam bija šādi būtiski eh, riski, tam bija jāveic pilns izvērtējums attiecībā uz viņu tirzniecības portfeli, sešu scenāriju gadījumos, divi sliktākie scenāriji, eh, nu, tad tika izmantoti kā, ie, kā infor, papildus informācija stresa testiem pieņemot, piemēram, ka viņu lielākais atvasināto instrumentu tirdzniecības partneris e, nevarētu pildīt savas saistības. Nu, un tad, attiecīgi, mm, situācija scenārija tika, tika analizēta. Bet tātad šie, šis jautājums tiek kontrolēts. Tas nebūtu nav tas sarežģītākais mana darba e, elements šobrīd. Course, sovereign... E, Paldies, protams, ka norma par valsts parāda zīmēm ir likumdevēja jautājums, pēc priekšsarētāji ir noteikuši, kā tas ir jārisina, un tā ir būtiski piezīme viņa ziņojumā. Nīna Džila tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Pāris lietas e, tikai, jo jūs jau atbildējāt uz e, jautājumu, kurus vēlējos uzdot lielā mērā. E, Vai jūsuprāt mums ir pareizais līdzsvars starp regulējumu un piekļuvi finansējumam tieši attiecībā uz patērētājiem un uzņēmējiem? Jo nozarē daudzi ir nobažījušies, ka esam pārāk eh, sīki centušies regulēt visu, tīpaši salīdzinājumā ar ASV, kas dos eh, bankām ārpus Eiropas Savienības konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar Eiropas bankām. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Un otrs atzīstot, ka Eiropas ekonomika ir eh, pārsvarā atkarīga no banku finansējuma, salīdzinot ar ASV, vai kā uzraugs jūs redzat eh, kādu attīstību? Eh, respektīvi, kā attīstās banka aizdevumi attiecībā ar reālo ekonomiku un MVU? Piemēram, prasības MVU Vācijā, salīdzinot ar to, kas ir Spānijā, piemēram. Un tālāk pāriet pie CMU, kas šobrīd ir politiska īpašsarīgs jautājums, un vērtspapīrošana ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas var būt, e, kas var kļūt katrā ziņā par instrumentu, kas nodrošinās lielāku caurskatāmību. Un mēs atbalstam skaidru kritēriju noteikšu, kas uh, Eh, no, eh, kas panāks eh, pilnīgi skaidru un caurskatām vērtspapīrošanu. Bet, lai tas notiktu, eksperti uzskata, ka ir nepieciešama datu repozitārija izveidošana, kur tiks sekots agregētām plūsmām un uzlabos efektivitāti. Vai tādējādi, jūsuprāt, tiks mazināts bažas, kas mums ir bieži par šo instrumentu pagātnē? Paldies! Kas attiecas uz regulējumu un piekļuvi nozarē, finansējumam, es nedomāju, ka ir pārāk liels regulējums Eiropā. Īstenībā mēs pat esam paredzējuši daudz uh, Eh, tādu labvēlīgāku pakāpenisku piemērošanu eh, kapitāla prasību eh, ziņā, salīdzinot ar ASV, kur tas daudz brutālāk un asāk tika prasīts. Tā kā mums ir šāda labvēlīgāka pakāpenisks piemērošanas prasība, vairākas bankas joprojām atpaliek. Iepriekšējo aktīvu uh, E, iekļaušanā. Un labi kapitalizētas bankas ir tās, kas spēj izsniegt aizdevumus ekonomikai. Nepietiekam kapitalizētas bankas e, šādas aizdevumus izsniedz tikai uzplaukuma brīžos, jo viņas aktīvi darbojās šajā periodā. Bet tikko iesāks krīze, šādas bankas nespēja izsniegt aizdevumus, un eh, tieši ekonomikai. Es nedomāju, ka mēs eh, veidojam pārāk lielu regulējumu. Mums ir pietiekami labvēlīgs šis pakāpenes piemērošanas princips, nodrošinot, ka aizdevumi reāli ekonomikai joprojām ir iespējami, neskatoties uz stingrāku regulējumu. Mums ir jānodrošina, ka bankas eh, risina jautājumus ar uh, pārmantotiem aktīviem un tām, eh, tām, eh, tiem instrumentiem, kur, kur nav iespējams saistība izpildi. Tālāk. Viss ir atkarīgs no eh, valstu ekonomiskās situācijas, izaugsmes konkrētajā valstī. Manuprāt, Banku Savienība mazina šīs atšķirības starp valstīm bet nevar pilnībā novērst šādas atšķirības. Bet, kā jūs pati norādījāt, mums ir jāiet šajā virzienā uz kapitāla tirgus savienību un ECB uzņem tādu iniciatīvu kopā ar Anglijas centrālo banku, lai izstrādātu vienkāršu, labas kvalitātes, uh, īpaši caurskatām eh, vērtspapīrošanu, to var izmantot, lai izsniegtu kredītus eh, MVU. Tā tiešām ir laba ideja, kas ir jāiedzīvina. Um, protams, ka repozitārijas palīdzēs, bet tad mēs atgriežamies pie apspriestās problēmas, vai mēs neuzliekam pārāk lielu slogu, prasot šādu datu iesniegšanu repozitārijam Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars. Attiecībā uz to, kāda papildu dati ir nepieciešami, tīpaši ja, ņemot vērā mazo banku spējušās daktas sniegt. Bet attiecībā uz eh, MVU finansēšanu tur ir bieži vien runa par eh, bankām, kas ir tiešām neliela izmēra un atskaitīšanās ir īpaši grūta viņām. Paldies, Notis nu, Marijas tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Jūs sacījāt, ka cerat uz baltiem dūmiem pēc sarunām starp Trojku un Grieķijas eh, valdību, bet Trojka prasa jaunas smagas eh, prasības. Tātad ir jāatlaiž cilvēki, jāsamazina vēl algas un pensijas. Viens no argumentiem, kas tiek izmantots, ja Grieķija neturpinās programmu, tad Grieķijas bankas vairs nesaņems naudu no ELA ārkārtas likviditātes palīdzības programmas. Pirms dažiem mēnešiem es jums uzdevu jautājumu Es jums eh, toreiz jautāju, kāpēc jūs sacījāt Grieķijas bankām eh, nepirkt valsts iekšējā patēriņa parādzīmes. Jūs sniedzāt atbildi 2. aprīlī, sakot, ka būs vienlīdzīga attieksme pret Grieķu bankām Respektīvi tāpat kā pret jebkurām citām bankām saistībā ar to pāraudzību. Līdz ar to mans jautājums tagad ir ļoti vienkāršs. Ja Grieķijas valdība nepanāks vienošanos ar kreditoriem līdz 30. jūnijam un 1. jūlijā nav programmas, nav memoranda, vai ECB izturēsies pret bankām atšķirīgi, runājot par finansējumu caur ELA programmu? Vai ELA sistēmas kritērija mainīsies, pat jau uz Grieķiju vairs neatteiksies memorāns? Un kā tad ar jūsu uzraudzības aktivitātēm? Vai tās mainīsies, ja Grieķija nebūs programmā? Jeb tam nav nozīmes, ka Grieķija uz 30. jūniju vairs nebūs šai programmā par banku likviditātes. Un Zarionopolis kungs vēl Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos tikai sacīt, ka biju uh, runātāju sarakstā, nevis uh, tagad brīvā mikrofona procedūrā. Uh, man ir kas sakāms par Grieķijas situāciju. Kā uzraugs jūs esat uh, atbildīga par uh, politikas uh, izstrādi attiecībā uz to, kā eh, tiek strukturēti parādi un ka banka parādi var tikt pārvērst par publiskiem parādiem. Kas attiecas uz memorandu, Grieķijas tauta ir kļuvusi nabadzīgāk, ir daudz bezdarbnieku, viņi nevar atmaksāt aizdevumus. Lielākā daļa no aizdevumiem Grieķijā ir kļuvuši par eh, neatmaksājumiem. Tagad Grieķijai būs jāīsteno jauni pasākumi, un cilvēki kļūs vēl trūcīgāk, un vēl vairāk samazināsies spēja atmaksāt šos aizdevumus. Tūkstošiem izsoļu notiek, cilvēki zaudē savus mājas. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka jūsu uzraudzība esošo banku ilgtspēja var īstenoties? Mēs uzskatām, ka būs milzīga problēma ar neatmaksājumiem aizdevumiem. Vēl viens jautājums. Daudz grieķu banku ir izvēlējušies vērtspapīrošanu. Viņi pārdod vērtspapīrus investīciju uh, uzņēmumiem par daudz zemāku vērtību nekā nominālu vērtību, bet bankas prasa pilnu vērtību. Viņi uh, milzīgi pelna un ir ļoti liels pašnāvības skaits uh, šīs problēmas dēļ. Vai tiešām tādējādi mēs varēsim izvairīties no bankrota? Kā ir ar sliktajām bankām? Vai var veidot sliktās bankas, eh, slikto aktīvu bankas, eh, un kurš to varētu darīt, lai tiktu vaļā no šīm, eh, no šiem sliktajiem aktīviem? Well, let me first say that I have a lot of... Jā, pa, sākšu ar to, ka vēlos izteikt uh, lielu izpratni tām grūtībām, ar kurām saskaras Grieķijas iedzīvotāji šobrīd. Varu jums sacīt, ka mēs privātās sarunās ar, kol ar eh, kolēģiem no Grieķijas uzraudzības iestādēm apspriežam to regulāri. Es neignorēju to, cik sarežģīta šī situācija ir cilvēkiem Grieķijā. Tāpat laikā man jāsaka, man nav nekāda sakara ar ELA programmu. Tā ir ECB monetārās politikas daļā un likumdevēji jūs esat iecēluši mani nodalītā atbildībā. Šeit ir nodalīta monetārā politika un uzraudzība. Bet tik tiešām, tad, kad mēs skatām situāciju Grieķu bankās, mēs izturamies pret viņām tāpat kā pret jebkurām citām bankā SSM ietvaros. Tās pašas problēmas, līdzīga situācija, uh, pret to izturas eh, maksimāli konsekventi, protams, eh, ņemot vērā specifiku konkrētajai valstī. Tā kā tas absolūti nav mainījies. Tik tiešām, eh, pieņemot SREP lēmumus Grieķu bankām, Mēs pievienojam eh, atsevišķi elements eh, piesardzības politikai, bet Grieķijas eh, kolēģi to ir darījuši iepriekš. Grieķijas uzraudzības iestādes ir ļoti labi strādājušas, restruktūrizējot un reorganizējot Grieķijas banku sistēmu. Līdz ar to es neko jaunu jums nevaru pateikt. Mēs turpinām lieliski iesākto darbu. Kas attiec uz jautājumu par neatmaksājumiem par eh, aizdevumiem, es pilnībā apzinos, ka šeit ir runa par kaut ko vairāk eh, kā tikai banku problēmu, eh, kas ir jārisina no dažādiem skatu punktiem. Un mēs centīsimies izvērtēt, vai tas, kas tika izdarīts īrijā, ir kaut kas tāds, ko varbūt kā salīdzinošu Eh, vērtējumu var izmantot arī Grieķijā, citās valstīs, respektīvi ārpus īrijas. Un tad mēs varam sazināties ar īrijas uzraudzības iestādēm, konsultēties, kā paveikt to. Īrijā arī ir tūkstošiem eh, bezpajumtnieku. Varbūt es varu tomēr pabeigt savu atbildus pirms. Vērtspapīrošana var būt risinājums, tas atkarīgs no mm, konkrētā gadījuma, tas var būt risinājums, bet tas jāskata kopējā tiesiskā ietvara kontekstā, kas nozīmē, ka ja tā ir publiska slikto aktīvu banka, tad eh, par to ir komisija atbildīgs konkurences ģenerāldirektorāts. Priekšsēdētājs, paldies! Šī ir, bija ļoti interesantas debats, uzklausīšana otrā regulārā uzklausīšana 2015. gadam notiks 19. oktobrī. Mē, Mēs, protams, iepriekš e, nosūtīsim jums tematus un jautājumus. Paldies, ka ieradāties. Thank you. Sorry, there was a small problem to assess in the... Paldies. Mums vajadzēja sakārtot nelielu problēmu balsošanas sarakstā, un mēs tagad varam ķerties pie balsošanas. Sāksim ar testu. Lūdzu visus paceliet rokas vispirms, kam nav balsošanas kārtas. Tikai pērvanšai beresai nav balsošanas kārtas. Pierakstīsim testa balsojumu, sākam balsot. Okay. So... Pierakstiet vēl vienu sociālistu, tā ir Beresa. Okay, Beidzam balsot. Un sākam ar Svena Gīgolta ziņojumu par eh, statistiku attiecībā uz eh, maksājumu bilanci. A kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļā par pret pārbaudām otro sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 22 par. Tas ir trīs lapus vēlāk. Atradāts 22 izskatās, kā tie atkrīt, un jāliek ir uz balsošanu 22. 22. grozījums par pret pieņemts. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 27. par pret pārbaudām 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. netiek likt uz balsošanu. 4. Eh, pār. Pre, eh, izskatās, ka pār, eh, noraidīts, bet pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 31. par pret pārbaudām 31. sākam balsot. Izskatās, ka noraidīts, bet var gadīties, ka es kļūdos. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par pretsaturas pieņemts. 33. par pretsaturas pieņemts. 34. par pretsaturas pieņemts. D kompromiss par pretsaturas pieņemts. E kompromiss par pretatturas pieņemts. F kompromiss par pretatturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Close. Beidzam balsot, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Balsojums. Uh, par grozīto tekstu personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad lēmums uzsākt sar, disk, sarunas ar padomu 73. noteikuma sakarā par pret, eh, tomēr pārbaudām, sākam balsot. Uh, visi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Absolūtais vairākums un mēs varam sākt sarunas ar padomu. Paldies visiem, paldies referentam un nākošais balsojums ir atzinuma projekts, ko sagatavojas Georgios Skricos pār Eiropas eh, struktūrālu un investīcijas fondiem un ekonomisko pārvaldību. A kompromiss pār pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pārbaudām septīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīspadsmit, četrpadsmit, septiņpadsmit atkrīt un nākošais ir devītais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, pārbaudām vienpadsmito, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturas noraidīts. 13. par. 15. par pretaturas noraidīts, 16. par pretaturas pieņemts. 18. par pret. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudām 18. Beidzam balsot. Noraidīts. B kompromiss vairākās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. Divdesmit astotais grozījums par pret Pārbaudām 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bērēs balsoja par, pieņemts. 29. par, pret, pārbaudām 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par pret celiet rokas, atkal jāpārbauda. 30. sākam balsot. Pie, atvainojiet pieņemts. C kompromiss, pirmā daļa par pret pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas pieņemts, D kompromiss. Trīsdesmit astotais, trīsdesmit devītais jāliek uz balsošanu, bet D kompromiss ir Nē, vispirms 39. Labi, 39. grozījums par, pret. Pārbaudām 39. 39. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts attiecīgi kompromiss D ar mutisko grozījumu. Vispie, mutiskais grozījums par, pret, pārbaudām mutisko, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk kompromiss bez mutiskā grozījuma. Pār pret atturas pieņemts. 44. pār pret atturas noraidīts. 45. par pret pārbaudām sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. atkrīts. 48. par. Pret atturas pieņemts. 47. par. Pret atturas noraidīts. Sākotnējs teksts par. Pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts, 51. par pret atturas noraidīts, 52. par pret atturas pieņemts, 53. par pret pārbaudām 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F ar mutisko grozījumu. Mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas Pārbaudām 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad liekam uz balsojumu tekstu par grozījumiem par pret atturas noraidīts. Uh, the vote is concluded. Balsošana ir pabeigta un, kā jūs jau zināt, izņēmumu kārtās eiro grupas sanāksmes dēļ nākošais darba kārtības punkts ir atcelt uz vēlāku laiku. Līdz ar to mēs varam sēdi beigt. Nākošā sanāksme notiek trešdien, 15. jūlijā, pulksten trijos pēcpusdienā un turpinās ceturtdienas rītā. Paldies, sēdi beidzam!